jo mums arī ir citi punkti darba kārtībā, kas būtu jāizskata līdz sēdes beigām. Sēdē būtu jābeidzās 6.30. Gribēju jums atgādināt, ka šeit mums ir dokumentu dosjē, kas ir saistīts ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju atbilstoši eh, reglamenta 50. pantam. Gribēju teikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. janvāris 12 dienā. Un balsojums Libe komitejā notiks 3. februārī nākošgad. Tātad nākošā gada sākumā. Nu tad nekavējoties dosim vārdu Jaroks kundzei. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies par šo iespēju runāt par ziņojumu pēc tam, kad esam saņēmuši atziņumus no kultūras reģionu un nodarbinātības komitejām. Ar prieku strādāju kopā ar visiem ēnu referentiem. Kultūras komitejas atzinums ir ārkārtīgi spēcīgs par to, ka nepieciešams investēt Romu populācijā. Liels uzsvers tika likts arī uz izglītību. Tur tiek runāts arī par lielo spiedienu, kas izdarīts uz parlamentu šajā ziņā. Arī pakuls eh, kundas eh, komentārus es ar prieku atbalstu. Līdzīgi kā Gonsis kundzes atzinums nodarbinātības komitejā. Viņa piedāvāja dažādas kursu programmas, un tas ir tieši tas pats, par ko es runāju, un ar prieku redzu, ka šī atzinuma sasaucas ar doto ziņojumu. Kovačev kungs runāja par AF regulas mainīšanu. Tas būs ārkārtīgi svarīgs uh, nākošo dažu gadu laikā, īpaši runājot par īpaši nabadzīgajiem reģioniem. Vēl ir runa arī par Eiropas Savienības finansējumu eksportu. Šis jautājums arī būs ārkārtīgi svarīgs līdz brīdim, kad šī stratēģija tiks apstiprināta padomē. Mēs esam pati sūtījuši pētījumu no University College of London. Tas būs gatavs nākošajā nedēļā 15. datumā. Tas būs ļoti labs dokuments, eh, uz ko pamatot arī mūsu grozījums. Un eh, mums līdz nākošajai sēdē ir diezgan daudz laika. Es gribētu pieskarties sešiem svarīgiem punktiem, kas būtu jāpiemina pēc iepriekšējās sēdes. Šīs izmaiņas ir pieņemts pēc darba dokumenta pārstrādes ziņojuma projektā. Es gribēju teikt, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības 27 stratēģija, iekšējais stratēģija. Kaut, ir nepieciešams kaut kas, kas apvieno visus mūs, nevis rada šķelšanos dalībvalstu starpā. Otkārt, kādu rū, lomu spēlēs Eiropas komisija un kādu lomu tai būtu jāspēlē šajā procesā. Uh, Un ziņojuma projektā es jau teicu, ka ko, e, komisijai ir jāuzrauga, jākoordinē un es nedomāju, ka ir nepieciešams izveidot atsevišķu dienestu, kas koordinētu šīs lietas. Es domāju, ka pasreizē, pašreizējā darba grupa komisijā, kas strādā Romu jautājumu, ir vienkārši jāstiprina un jāpadara par pastāvīgu. Protams, ir jāsagatavo arī regulāri ziņojumi, lai izvērtētu šo stratēģiju un jāiesniedz arī priekšlikumu padomēji. Es uzskatu, ka mums būtu jāizveido līdzīgs mehānisms kā vienotā tirgus jautājumā. Valstīm arī ir nepieciešams izveidot administratīvu iestādi vai iecelt cilvēku, kas būtu kā kontaktpunkts e, šīs te stratēģijas izpildēji. Un, protams, arī jāsniedz informācija komisijai, kas uzraudzīs stratēģijas izpildi. Piektais punkts ir saistīts ar naudas piešķiršanu šai stratēģijai. Es uzskatu, ka kā daļa no kohēzijas budžeta mēs varētu šeit uh, iezīmēt tādu izpildes rezervi. Mēs varētu atteikties no parastās prakses un varētu izveidot tādu tiešo saikni starp finanšu piešķiršanu un rezultātu sasniegšanu, jo līdzekļi ir jāpiešķir balstoties uz konkurences pamatiem. Uh, Jo tās valstis, kas strādā labāk, tad šīm valstīm jāsaņem arī vairāk naudas. Ja kāda valsts vēlas pievienoties šai stratēģijai, bet vēl nav Eiropas Savienības daļa, šeit ir runa par Balkānu valstīm, šīs valstis saskarās ar ārkārtīgi svarīgiem, nopietniem jautājumiem, problēmām tieši saistībā ar etniskām minoritātēm un konkrēti romiem. Šeit ir liels problēmas jau no 90. gadiem, un būtu ārkārtīgi svarīgi iesaistīt šīs valstis jau pašā procesa sākumā. Iestāšanās sarunas varētu būt ārkārtīga laba iespēja stiprināt Romu pozīciju šajās valstīs. Man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt šīs te kandidātu valstis. Šie bija tie jautājumi, kuri man likās būtu ārkārtīgi svarīgi, pie kuriem mums būtu jāstrādā saistībā ar Eiropas Savienības stratēģiju Romu integrācijai. Šis ir tas pamats, balstoties uz kuru komisija varētu sagatavot ārkārtīgi labu rīcības plānu, lai izskaustu to diskrimināciju un nabadzību Romu vidu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Jaroks kundzei. Mēs augstu vērtējām jūs paveikto darbu, un tagad sāksim diskusiju. Vēbers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pateikties referentēji par darbu, ko viņa paveikusi, un pateikt, ka es pilnībā atbalstu viņas teikto, kā arī to, ko viņi vēlas eh, papildināt šajā ziņojumā. Un kā jau eh, tas tika eh, šeit teikts, es domāju, ir pēdējais laiks rīkoties kopā un nepārprotami uh, paust mūsu nostāju. Tas ir jo īpaši svarīgi pēc tam, kad komisāra Redinga uh, nāca klajā ar komisijas iecerētajiem pasākumiem. Jo es saprotu, ka mēs vairs nerunājam par Eiropas Savienības stratēģiju Romu integrācijai, bet mēs runājam par dalību valstu stratēģiju ietvaru. Uh, Ja kāds grib kaut ko šajā jautājumā sajaukt un uztaisīt sajukumu, tad es domāju, tas būs izdevies, ja mums būs 27 dažādas Romu integrācijas stratēģijas. Un es domāju, ka mūsu parlamentām vajadzētu skaidri un gaiši noformulēt to, ko mēs vēlamies šajā sakarā. Un, ja es pareizi atceros, eh, tad uh, arī Romu samita laikā tika izdarīts tieši tāds pats secinājums, kā uh, tas, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Tā kā es pilnībā atbalstu referentus nostāju. Un varbūt nākamnedēļ Strasbūrā, tiekoties ar komisāru Redingu, mums būs iespēja uzdot uh, jautājumus par šo ietvaru, jo man liekas, ka daudz jautājumu ir neatbildēti. Un Mums bija iecerē izveidot tiesisko pamatu Eiropas Savienības stratēģijai, un tagad mēs redzam, ka mēs tuvojamies kaut kam, kas varbūt pat nākotnē vispār neeksistēs. Tā kā es domāju, mums visiem jāstrādā ar konstruktīvi. Paldies! Paldies, Ernsts Kundze, lūdzu. Paldies. Sākumā vēlējos pateikties mūsu referentei. Pirmajā diskusiju kārtā mēs paudām patiešām daudz uh, kritikas, nu, turpat spāvus lidoja pagājusi, ja tā drīkstētu izteikties. Protams, referente ņēma vērā vairākas principus, kas mums bija būtiski, bet es Tāpat eh, šeit vēlētos spaust zinām kritiku un iesniegšu vairākus grozījumus. Tātad, eh, kādi ir šie aspekti - etniskā piedarība, rasisms un eh, atklāta diskriminācija? Tas viss ir jāietver šajā tekstā un ir jāpadomā, kā to visu labāk definēt. Es domāju, saiknē starp visiem šiem principiem ir jābūt daudz redzamākai. Un Valērija kungs teica, uh, Eh, jau pašā uzklausīšanā, ka mēs te varam pieņemt pilnīgi visu sociālajā, ekonomiskajā jomā, bet ja mēs eh, vienlaicīgi necīnīsimies pret šo antičigānismu, tad tas nenovedīs ne pie kā laba. To mums jāpatur prātā tālāk runāt par mazgadīgajiem. Mums noteikti vajadzētu mēģināt saprast mazgadīgo Romu situāciju. Dažādās dzīves situācijās ir arī tādi, kas tiek izraidīti no valsts. Un uh, varbūt, ka referentes kundze varētu šeit pat uh, īpašu punktu ieviest veltītu tieši šim jautājumam. Un vēl kā mēs varētu panākt to, lai Eiropas Savienības dalību valstis uh, savu sniegto solījumu patiešām turētu. Mēs te varam izstrādāt viss brīnišķīgākās stratēģijas, bet dalību valstīm tās arī ir jāīsteno. Mums ir jāizdara zināms spiediens, lai dalību valsts nevarētu aizbildināties un uh, mēģināt kaut kādā veidā atkratīties no saviem pienākumiem. Par to mēs runājām arī uzklausīšanā, un īstenībā dalību valstīm ir jāveic savi uzdevumi, viņu rokās atrodas šī panākuma atslēga, un tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Līvija ir Ļoti labi, ka jūs runājat par Romu situāciju arī kandidātu valstīs, piemēram, Balkānu reģionā. Un es nezinu, vai mēs to neesam pietiekam, vai mēs to esam pietiekam precīzi šajā ziņojumā izskatījuši. Varbūt, ka ir iespējami vēl uzlabojumi. Paldies! Biekalīno kungs, lūdzu. Grazie, prezidento. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz sekojošo. Tas ir, ka šie argumenti ir izpaust ļoti skaidri un detalizēti. Un man arī ir zināmi komentāri. Jā, protams, stratēģijai jābūt iekļaujošai, tai ir jābūt paplašinātai, jāiekļauj pēc iespējas lielāks cilvēku skaits. Tāpat jūs runājāt par dalību valstu kartēšanu. Uh, Tālāk, kas attiecās uz finansējumu. Redings kundze cita starpā teica, ka būtu jāveido darba grupa, kurā atskaitītos un dotu priekšlikums par to, kā finansējumu labāk piešķirtu, kā arī atskaitītos par to, kā dalībvalsts to ir izlietojušas. Un domāju, ka tas ir eh, ļoti svarīgi, lai mēs vēlreiz atkārtotu to, ka šāda veida pasākumi, kas balstīti uz noteikts cilvēku grupas eh, integrācija ir ļoti svarīgi, jo no tā mēs varētu secināt, vai šos pasākumus varētu izmantot arī citās politikas jomās. Kā jau norādīja, ir ļoti svarīgi nodrošināt aizsardzību, un es ļoti ceru, ka uh, šie pasākumi vainagosies ar panākumiem. Un, kā jau Vēbers kundze teica, uh, strādājot ar uh, šo jautājumu, mēs varētu mm, ielikt pamatus solidaritātes principu īstenošanai starp dalību valstīm. Runājot par solidaritāti, es domāju, ka tas ir aspekts, kur noteikti vajadzētu ņemt vērā arī raugoties, piemēram, uz problēmu, kas saistīta ar jauniešiem, kas nepabeidz izglītību, kas aiziet no skolām. Un vajadzētu atcerēties, ka šis jautājums ir saistīts uh, arī ar kultūru un ne tikai politiku. Paldies, Mulderkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es atradu ļoti daudz interesantu lietu šajā ziņojumā, un es to atbalstīšu. Bet ir viena lieta, ko esmu dzirdējis jau vairāk kārtīgi, tas ir nauda, kas tikusi jau izlietota. Jāsaka, skaitļi, ko ieraudzīja, ir tiešām iespaidīgi 1,4, 1,6 miljārdi. Uh, Un tad, kad es vaicāju vienam no komisāriem uzklausīšanā, vai viņš varētu pieminēt vismaz vienu labu piemēru tam, kā nauda tikusi izlietota, diemžēl eh, pārsteigums bija tas, ka es dzirdēju tikai vienu piemēru par dialogu projektu Ungārijā. Jā, dialogs ir laba lieta, bet es domāju, ka dialogi tik dārgi nemaksā. Es gribētu zināt, kur palika pārējā nauda. Uh, kur bija izgāšanās, kur bija kādi panākumi, jo tikai zinot to, mēs varētu noformulēt rekomendācijas uh, turpmākajiem pasākumiem. Tā kā es gribētu, lai šis aspekts tiktu izpētīts vairāk un lai būtu konkrētāk norādījumi par to, kā mēs varētu veiksmīgi rīkoties nākotnē. Paldies, Modarkungs! Putskuts kundz, lūdzu! Sir, um, Paldies, priekšsēdētāji! Eerst, uh, Eh, Pirmām kārtām vēlējos pateikties Jāroks kundzei par sagatavoto ziņojumu. Es domāju, mums ir nenogurstoši jāatkārto tas, ka ir nepieciešama Eiropas līmeņa stratēģija, kas parūpētos par uh, vairāk nekā 12 miljoniem cilvēku. Es uzskatu, ka šis ziņojums nav pārāk politisks, un mums arī vajadzētu uzsvērt Uh, cik smagas ir uh, sekas Francijas rīcībai. Tā bija patiešām milzīga diskriminācija un īstenībā tā ietekmē arī rīcības metodus citās valstīs. Es uh, uzskatu, ka šeit ir minēti ļoti būtiski principi, te ir minētas pašas galvenās lietas, bet šo to tomēr vēl piebildīšu. Nu tā vispārīgāk. Uh, Šeit ir runāts par Romu integrāciju. Un e, uzklausīšanā mēs arī par to runājam. Mums ir jādomā, ka sociālā integrācija ir pats būtiskākais princips. Otrām kārtām es varu pievienoties Mūdera kungam, ka ir jāveic arī izvērtējums. Es labprāt lūgtu komisijai veikt izvērtējumu, kas ir noticis un kas nav noticis. Daudz finansējumu ir ticis piešķirts, tas kaut kur ir nokļūst, nokļūst kaut kādos kanālos, bet eh, kas īsti ir izdarīts ar šo finansējumu? Mēs neesam pārliecināti, vai tas ir iztērēts lietderīgi. Tātad, kas ir precīzi noticis ar šo naudu? Mēs vēlamies zināt, uh, Eh, kas ir noticis savādāk, ir ļoti grūti lemt par kaut kādu nākotnes politiku šajā jomā. Visbeidzot, diemžēl, diemžēl, diemžēl, eh, Romu pārstāvi ir tāda grupa, kas ir pārāk maz pārstāvēti valsts iestādēs un valstu valdībās. Noteikti vajadzētu pievērst uzmanību arī šim aspektam un e, nevarētu pie, nevajadzētu pieļaut arī to, ka Romi kļūst par tādiem kā grēkāžiem vairāk dalību valstu politikā. E, Viņi tāpat kā mēs ir cilvēki un viņi ir jāiesaist arī politisko lēmumu pieņemšanā, lai nākotnē tas uh, varētu arī izvairīties no atkārtotas diskriminācijas. Paldies! Madam Guillaume! Paldies, Gijoms Kunz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es arī gribētu apsveikt eh, Jaroks Kunzi. Uh, par paveikto darbu, jo šajā ziņojumā ir daudz labu lietu, un es domāju, tas varētu kalpot par labu pamatu mūsu turpmākajām darbām un diskusijām. Kas attiecās uz šo tekstu, tad šķiet, jūs esat mēģinājis izdarīt to, ko nemaz nav tik viegli panākt. Tas ir izvērtēt konkrētu politiku, uh, kas ir mērķēta uz noteiktu cilvēku grupu un dot vispārēju vērtējumu par vispārējo politiku cīņai pret nabadzību un izstumtību. Man bija jautājums, jo man šķita, ka iepriekšējā tekstā, kas bija svarīga rezolūcija, uh, mēs kolektīvi pateicām, ka ir nepieciešama stratēģija, kas fokusētos uz noteiktu cilvēku grupu, un es dzirdēju, ka gāja runa par atsevišķām izcelsmes valstīm un atsevišķām uzņēmējām valstīm, uz kurām komisija norādīja ar pirkstu, un man šķita, ka Patreiz eh, galvenā uzmanība tiek pievērsta izcelsmes valstīm, tām tiek pievērsta galvenā uzmanība. Un varbūt, ka mēs varētu padomāt arī par tām valstīm, kuras uzņēma lielu skaitu Roma tautības cilvēku. Mm, es domāju, ka šajā sakarā mēs varētu izdarīt, eh, eh, teiksim, pilnveidot šo tekstu. Uh, ieviešot atsevišķus grozījumus. Piemēram, sestajā lapas pusē franču valodas tekstā iet runa par rasismu attiecībā pret čigāniem. Un man šķiet, ja mēs lietojām šos jēdzienus, es zinu, ka dažādās valodu versijās tie ir eh, dažādi, bet man šķiet, mums ir jābūt viensprāts par to, par ko runājam, un jābūt mm, apdomīgiem, kad mēs aprakstām šos cilvēkus. Paldies, Vikstrāms kundze. Paldies, priekšsēdētā. Es vispirms gribētu apsveikt referenti, kura ir izdarījusi tiešām pamatīgu darbu. Tas nav vieglākais no jautājumiem, ar kuru strādāt un par ko rakstīt ziņojumu. Es tāpat domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai Romu jautājums būtu visu svarīgāko struktūru darba kārtībai pēdējais laiks realizēt konkrētus un efektīvus pasākums visos līmeņos. Es gribētu ierosināt, varbūt izveidot kaut ko līdzīgu maršalu plānām, Romu tautības cilvēkiem. Mums ir jāaicina dalība valsts realizēt visaptverošu pieeju, lai nodrošinātu šo cilvēku sociālo integrāciju. Un referente ir realizējusi šo visaptverošo pieeju, uzskaitot visus aspektus, ko eh, viņi gribētu izgaismot. Tomēr ir atsevišķi elementi, kas iztrūkst. Piemēram, nav atsauces uz Eiropas parlamenta rezolūcijām par Romu jautājumiem un nav atsauce uz šiem Romu izraidīšanas gadījumiem Francijā un citviet. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs par, arī par šo jautājumu aspektu runātu minētajā ziņojumā. Vēl, es domāju, ir svarīgi apzināties pagātni, jo nezinot vēsturi, mums nav nākotnes, un uh, mēs būsim ierobežoti esošajā situācijā. Mums ir jāizplata informācija par Romu patreizējo situāciju un viņu uh, tautas vēsturi. Un viens šāds izejas punkts varētu būt izplatīt informāciju, piemēram, par ziņojumiem, ko sagatavojas Eiropas pamattiesību aģentūra. Jo dažreiz man šķiet, mēs cenšamies aizvērt acis un tādā veidā ar aizvērtām acīm skatīties nākotnē. No vienas puses tas varbūt ir cilvēciski saprotam, tomēr es domāju, mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai ieskatītos pagātnē. Bez tām būtu jāatgādina visām dalībvalstīm par viņu pienākumu nodrošināt personu brīvas pārvietošanās tiesības visām personām Eiropā. Un šajā ziņojumā es vēl neesmu ieraudzījusi atsauci uz vienu no šīm pamatbrīvībām. Es gribētu norādīt, ka brīvas pārvietošanās tiesības ir Eiropas Savienības uh, mugurkauls. Un Domāju, tas ir jautājums par to, kā izturēties pret cilvēkiem mūsu sabiedrībā 21. gadsimtā. Ar šiem vārdiem es gribētu vēlreiz pateikties referentei par ļoti labi padarīto darbu. Un lūdzu, ņemiet vērā arī Eiropas parlamenta rezolūciju jūs turpmākajā darbā. Paldies! Thank you for all of the... Paldies par komentāriem, kas šeit izskanēja. Jā, Rakskundze, lūdzu, vārds jums, ja vēlties. Ja jūs vēlties komentēt šeit izskanējušo. Priekšsēdētāja kungs, paldies! Izteikšos pavisam īsi es gribētu pateikties par labajiem ieteikumiem, un es noteikti ņemšu vērā jūs ierosinājumus, un tā kā mēs bijām ierobežoti šī ziņojuma apjoma ziņā, tad um, es, protams, gribētu daudz lietas iestrādāt šajā ziņojumā, bet, diemžēl, mūs ierobežoja uh, šis pieļaujamais teikta apjoms. Vēbers kundze, manā ēnu e, referente, ar kur esmu strādājis pie šī jautājuma jau no paša sākuma, runāja par to, cik svarīgi ir izdarīt lietas saulēcīgi un ka komisija nāks lejā ar nacionālajām ietver stratēģijām. Un iemesls, kādēļ rakstam šo ziņojumu tagad, ir tādēļ, ka Ungārijas prezidentūra ir vienīgā uh, kura ir spējīga un gatava strādāt ar šo jautājumu, gaida parlamenta atzinumu. Un arī komisija balstīsies uz Eiropas parlamenta pašiniciatīvas ziņojumu. Un es ceru, ka vēl līdz aprīlim mums izdosies to sagatavot. Un tas ir ļoti svarīgi arī, lai komisija varētu pēc iespējas labāk izmantot mūsu priekšlikumu. Tādēļ šajā dokumentā mēs jau aicinām līdz aprīlim apstiprināt rīcības plānu, par kur tad padomu trīs mēnešus varētu diskutēt, un tad, lai jūnijā mums jau būtu kaut kas reāli taustāms. Un, lai mēs varētu reāli rīkoties, uz ko mēs aicinām pēdējos sešus gadus. Tāpat piekrītu Ernsts Kunds teiktajam par nepilngadīgajiem un par kandidātu valstīm. Arī šos aspektus būtu ļoti svarīgi iestrādāt ziņojumā, un es noteikti to darīšu. Jo vairāk grozījumu tiks iesniegt, jo es domāju, labāk teksts man izdosies sagatavot. Tālāk par dalību valstu ieguldījumu un uh, brīvas pārvietošanās tiesībām un rezolūciju, ko nu pat pieņēmām par Romu tautības cilvēku tiesībām. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi parādīt to, kāda ir šī tiesiskā līnija, kas iezīmē Eiropas stratēģiju un parādīja to, ka to izdarīt ir iespējams. Uh, Un ir ļoti svarīgi izmantot šo brīdi, kad komisija un padome ir vienas prātas par to, ka ir nepieciešama Eiropas līmeņa Romu stratēģija. Un uh, šis parlaments jau daudzkārt par to ir nobalsojis, arī, arī politiskā nostāja tāda, kas ir nepieciešams. Tādēļ es domāju, ka mums arī izdosies ļoti viegli dalībvalsts pārliecināt par to, ka tas ir nepieciešams. Jo mēs bieži esam norādījuši, ka tā ir dalībvalstu atbildība un eh, visu pasākumu panākumi ir atkarīgi no rīcības vietējā līmenī. Ar šo stratēģiju mēs nevaram izdarīt spiedienu uz komisiju, bet tā ir domāta, lai dalība valstis uh, turētu savus solījumus, un tas ir pats svarīgākais. Un tādēļ ir ļoti svarīgi tas, ko teica Muldar kungs un Jakolīno un Buskurts kundze par to, kā nauda tikus izlietot. Eiropas komisija jau ir izveidojusi darba grupu, kas pēta to un izvērtē to, un šis slēdziens būs gatavs jau decembrī. Un tad mēs redzēsim, kā dalībvalsts izlietojas šos līdzekļus, mēs redzēsim, vai tās ir izmantojušas pietiekami daudz naudas. Citas ir, ka dalībvalsts ir dalībvalsts, kas nemaz nav prasījušas līdzekļus sociālās integrācijas programmām. Un mēs redzēsim arī to, kur un kā nauda tikusi izlietota. Jums ir daudz ziņojumu arī par to, kā naudikus ļaunprātīgi izmantot. Tā kā, kā es teicu, komisijas ziņojums decembrī būs šis stūrakmens. Tāpat aprīlī mēs gaidām komisijas paziņojumu ar priekšlikumu Eiropas Romu stratēģijai Un tad es ierosinu saglabāt e, šo darba grupu kā koordinātoru Eiropas Romas stratēģijas kontekstā. Jūs minējāt arī par to, ka um, daudzi Romas tautības bērni nepabeidz uzsākto izglītību, un tas ir svarīgs jautājums. Un, um, Tādēļ arī mēs gaidām februārī Redingas kundzes ziņojumu par e, cil, e, bērnu tiesībām, un tad mēs redzēsim, kā mēs varētu, ko, ko darīt šī jautājuma risināšanā. Boskurts kundze un Vikstrāms kundze runāja par to, vai šīm ziņojumām būtu vai nebūtu jābūt ar politisku nokrāsu un runāja arī par šī ziņojuma cilvēktiesību aspektu. Pēdējos septņos gados mēs esam pieņēmuši tik daudz rezolūciju, bet cik daudz cilvēktiesību pārkāpumu ir bijuši? Un mēs eh, redzam, ka tas nav atkarīgs no likumdošanas daudzuma. Jo, piemēram, ja tiktu pienācīgi piemērota direktīva par rasu nediskrimināciju, tad es domāju, daudzus jautājumus mēs varētu atrisināt jau ar esošo likumdošanu. Un tas ir saistīts ar reģionālo attīstību un ekonomisko integrāciju. Tā kā ļoti svarīgi, lai komisija tiešām raudzītos, kā dalība valstis īsteno šīs direktīvas un vai Romas zina, vispār ar kādu diskrimināciju viņas saskars un kā to būtu iespējams risināt. Tā kā ir ļoti daudz ko darīt, gan attiecībā uz pirmās paudzes cilvēku tiesībām, gan otrās un trešās. Uh, Domāju, ka Roma jautājums e, ir un e, būs viena no mūsu prioritātēm, un e, mums ir jāraugās, lai Eiropas līmenī parādītos tiešām pilntiesīgas Romu intereses pārstāvošas nevalstiskās organizācijas. Mums ir jāraugās, lai ar tām netiktu manipulēts, ir jādomā par Romu šo līderības aspektu, un es domāju, ka parlamentam ir ļoti nopietni jāizturās pret šo jautājumu. Un mums ir jāraukās, lai vēsturiskās kļūdas neatkārtotos un lai Eiropa zinātu Romu uh, tautības vēsturi. Un man šķiet, ka uh, liela daļa neizpētījuma nesaprātnes eh, rodas arī no tā, ka mēs eh, daudz viens otru nepazīstam. Cilvēki netiekas savā starpā, un vienīgais viedoklis, ko viņi gūst viens par otru, ir vai nu caur mēdījiem, vai arī ar aizspriedumiem. Un ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu mācību programmās tiktu ņemts vērā šis aspekts un tiktu veiksmīgi integrēts arī etniskās minoritātes. Tādēļ Eiropas parlaments gatavo 15 rezolūciju uz janvāru uh, plenārsēdi par Romu holokaustu par to, cik daudz romtautības cilvēku tik gāja bojā koncentrācijas nometnēs. Un tā kā es domāju, mums ir jāizmanto šis mirklis un jāraugās, lai dalībvalsts stratēģijas, arī izglītības stratēģijas izgaismotu visu e, ekonomisko minoritāšu ieguldījumu, kuras joprojām dod savu ieguldījumu. Un es domāju, mums ir tiešām jāatcerās, ka Roms dod ieguldījumu arī ekonomikā. Komunismu laikā 80-90% eh, Romu strādāja likum, likumīgi, tagad eh, šis skaits ir tikai 11-12%. Viņi turpina strādāt, viņi galvenokārt strādā melno darbu, un es domāju, svarīgi to ir atzīt arī šajā ziņojumā, un labprāt uzklausīšu jūsu ierosinājumus grozījumiem. Paldies! Thank you. Having... Paldies. Es domāju, ka mēs uh, esam paveikuši visu, ko ir iespējams paveikt tieši šajā brīdī. Uzklausījām uh, referentes paziņojumus un tagad jums atgādināšu, ka visi grozījumi ir jāiesniedz uh, eh, 10. janvārī līdz 12. Ziņojumu projektu pieņemsim mūsu komitejā 3. februārī. 2011. gadā. Jā, Rokskons, paldies jums un mēs uh, turpināsim uh, šo procedūru, un mums arī ir jāsadarbojas ar EMPLU komiteju saskaņā ar reglamentu 50. pāntu. Nākamais darba kārtības punkts. Septīto un astoto punktu mēs aplūkosim vēlāk. Tādēļ uzreiz ķersimies pie devītā darba kārtības punkta. The, uh, right to information. Devītais darba kārtības punkts ir uh, ziņojums par tiesībām uz informāciju krimināla procesā. Birgita Sipele ir referente, bet, kolēģi, vēlēs jums atgādināt, ka šis darba kārtības punkts balstās uz komisijas priekšlikumu par aizdomās turamo tiesībām krimināla procesa laikā, un viņiem ir uh, tiesības uzzināt par apsūdzībām, kas ir izvirzītas pret viņiem. Tas ir tikai otrais solis uh, ceļa kartē, kas ir veltīta procedurālām tiesībām, un padomu lēmumu ir pieņēmuši 2009. gada novembrī. Tas viss ir iekļauts Stokholmas programmā. Pirmais solis tika noslēgts veiksmīgi 2010. gada jūnijā, un tas rezultējās uh, direktīvas priekšlikumā par tiesībām saņemt mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālu tie, procesu laikā. Padome uh, sasniedza kopīgu vienošanos ar komisiju 3. decembrī, un tagad Eiropas parlamentam ir uh, jāuzsāk sarunu vešana ar padomi. Tagad mēs dosim vārdu mūsu referentei Birgitai Zipelei. Viņa jau ir sākus gatavot ziņojumu, ņemot vērā uh, mūsu komitejas intereses. Tagad uh, došu vārdu referentei, pēc tam došu vārdu deputātiem uh, diskusijām. Varbūt kāds uh, no komisijas vēlētos vēl izteikties, bet pirmā runās Zīpels kundze, lūdzu. Ja, dank, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es mēģināšu pirmajā prezentācijā uh, runāt par pašu esenci, par pašu būtiskāko. Mēs runājām par Stokholmas programmu, par vienotas tiesiskuma telpas izveidi. Līdz šim bija 27 atšķirīgas tieslietu sistēmas, un es domāju, ka mūsu pilsoņi vēlas pārmaiņas. Veidojot kopīgo tiesiskumu telpu, mēs ļoti daudz sadarbojāmies arī ar dalību valstu iestādēm. Šajā direktīvā mēs galvenokārt runājām par pilsoņiem un viņu interesēm un tiesībām, kas ir jāievēro, ja mūsu pilsoņi tiek iesaistīti tiesvedības procedūrā. Mums vajadzētu garantēt, lai visā Eiropas Savienībā valdītu harmonizētas uh, procedurālās tiesības saistībā arī ar EKT spriedumiem. Uh, Protams, ka um, cilvēkiem ir uh, minimālās tiesības, proti uh, tiesības kontaktēties ar advokātu, viņiem ir tiesības izmantot mutiskā un rakstiskā tūka pakalpojumus. Un, protams, informācijas tiesības ir ļoti nopietnas, un mums vajadzētu parūpēties par uh, tiesību īstenošanu. Uh, Ja šīs tiesības uh, iestādes ir ignorējušas, tas nozīmētu to, ka uh, godīga procedūra, uh, godīgs process ir ticis uh, traucēts un līdz ar to nevar, uh, citreiz nevar izvairīties arī no aplamiem spriedumiem. Komisijas priekšlikumu es vērtēju ļoti atzinīgi un domāju, ka tas ir labs fundaments, kas uh, kalpos nākamajām debatēm. Esmu piedāvājis arī vairākus grozījumus attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Galvenokārt mēs vēlamies garantēt to, lai direktīva eh, attiektos uz pilnīgi visām brīvības laupīšanas formām. Protams, ka mm, ne, pilnīgi visas tiesības nevarēs eh, ievērot katrā individuālā gadījumā. Ja mani Vācijā aizturēs kā Vācijas pilsoni, tad, protams, man nevajadzēs. Uh, uh, tulku, bet eh, man ir jātiek informētāji par visām tiesībām, eh, kuras es varu baudīt. Eh, trešajā pāntā ir uh, norādītas minimālās tiesības. Es vēlējos šīs minimālās tiesības paplašināt, proti pievienot šeit arī tiesības klusēt. Un runājot par apcietināšanu, es vēlējos papildināt direktīvā nosauktās tiesības, uh, piemēram, runājot eh, par izmeklēšanas ieslodzījumu ilgumu. Tie uh, cilvēki, kas saņem vēstuli, kas informē viņus par viņiem pienākošamies tiesībām, viņiem ir jādosniedz pietiekam daudz laika, lai viņi ar to varētu iepazīties. Un ja cilvēki, piemēram, nevar lasīt vai viņi ir vājredzīgi, tad viņiem ir eh, jāpalīdz iepazīties ar vēstules saturu un būtību. Ja mēs runājam par eh, nepilngadīgiem, tad viņi ir attiecīgi jākonsultē un jāinformē par viņu tiesībām, jo bieži vien viņi paši nevar uh, pietiekam labi informāciju iegūt iegūt. Ir jāsaprot arī, kāds ir izvirzītās apsirdzi, apsūdzības, eh, cilvēks ir jāinformē arī par vainu mīkstinošiem apstākļiem un ir jābūt pieejai pilnīgi visiem pierādījumiem, kas ir iestāžu rīcībā. Tas ir patiešām nozīmīgs punkts. Un visbeidzot, es vēlējos minēt, jau pašā komitejā es piedāvāju runāt par šo vēstules paraugu, kam ir jābūt saistošam visās valstīs, ievērojot minimālos standartus. Protams, katra dalība valsts var piedāvāt apsūdzētājiem papildus tiesības, bet uh, ir jābūt kaut kādam minimāliem standartam, tādam kā karkasam. Dārgie kolēģi, es esmu ļoti sarūktināta par to, uh, ka mēs uh, nevarējām uh, nobalsot par visām procesuālajām tiesībām. Mums tagad ir jārīkojas, jāiet uz priekšu solīt pa solītim, jārunā par uh, katru procesuālo tiesību aspektu atsevišķi. Uh, Protams, ir jābūt arī minimāliem standartiem, eh, bet šos minimālos standartus varēs ievērot tikai pēc vairākiem gadiem, ņemot vērā šo pakāpenisko pieeju. Tātad mēs nerunājam par visām procesuālām tiesībām kopā, bet tikai tā solīt pa solītim, aspektu pa aspektam aplūkojam. Es vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, kas man palīdzēja, vēlējos pateikties kolēģiem no juridisko lietu komitejas, eh, komiteja jau ir sastādījusi pirmo atzinumu un. Es eh, būšu patiešām ļoti priecīgi, ja jau šodien varēšu uzklausīt pēc iespējas vairāk ierosinājumu, lai darbs pie ziņojuma norisinātos patiešām raiti. Paldies! Paldies! Tagad uzklausīsim eh, komisijas pārstāvu, varbūt, ka kāds no Beļģijas prezidentūras vēlas izteikties. De Kampas kundze, Beļģijas prezidentūras pārstāvu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka devāt man vārdu. Es pārstāvu Beļģijas prezidentūru. Direktīvas priekšlikums tika izskatīts iekšlietu un tieslietu ministru konferencē 3. decembrī. Šeit ir arī vairāk pielikumi, mēs ar tiem uzmanīgi iepazināmies, bet galvenā pieeja attiecas uz uh, procesuālām tiesībām un uz dažādiem noteikumiem. Mēs esam apzinājušies, ka dalība valsts ir gatavas uh, panākt progresu, lai varētu aizsargāt uh, cilvēks, lai varētu aizsargāt cilvēks, kas iesaistīt krimināla procesā. Bet mēs apzināmies, cik grūti ir harmonizēt visas pastāvošās tiesiskās sistēmas. Un, uh, atspoguļot direktīvā šīs atšķirības. Protams, mums ir arī jāievēro dalību valstīs valdošās tiesiskās tradīcijas, mēs nevaram tās vienkārši laust. Un tas mums sagādā lielas grūtības. Turpinot sarunas ar dalību valstīm, mēs nevaram to izlaist no, at, no prāta. Mēs šo darbu uh, nodosim tālāk eh, Ungārijas prezidentūrai, un es ceru, ka viņi pēc iespējas ātrāk varēs uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu. Mēs esam gandarīti par eh, ātro vienošanos, un mēs saprotam, ka ir jāturpina darboties tikpat eh, aktīvi, kā tas ir noticis līdz šim. Ir jāsaglabā zināmas dinamisms šajā procesā, un mēs ceram, ka varēsim vienoties jau pirmajā lasījumā. Ceram, ka sarunas ritēs uz priekšu pietiekami raiti un mums ir arī jāsaskaņo dažādi ceļa kartē iekļautie pasākumi. Protams, ir arī attiecīgi jāreģē uz procesuālo tiesību garantijām, un ja Eiropas līmenī ir nepieciešams rēģēt, tas ir jādara. Paldies! Paldies! Dekampas kundzei! Vai nu ir kāds no komisijas, kas vēlētos izteikties? Morgans kundze! Paldies, paldies, priekšstādātā kungs, ļoti lakoniski. Vēlējos pateikties Zipels kundzei par mums veltītajiem siltajiem vārdiem. Teksta versiju saņēmām tikai šodien, nu, varējām to tā ātri izšķirstīt, bet iepazīstoties ar to jau radās tāds pirmais iespējas, un es varu teikt, ka komisija domā ļoti līdzīgi ar parlamentu. Mēs arī augstu vērtējam to pieeju, kas izkristalizējās padomē. Un e, tas notika pateicoties Lenhes kunga darba grupas vadībai un arī pateicoties e, padomus un parlamentu centieniem. Un e, tā tad virzīsim darbu uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Paldies, paldies jums, ka bijāt tik lakoniski, saka priekšsēdētājs. Tagad dosim vārdu uh, mūsu deputātiem. Lūdzu, Busitila kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es īstenībā izsakos Antonesku kungs, kundzes vārdā, kas ir uh, ETP grupas referente, un tāpat vēlējos izteikties arī Excel Korsta kunga vārdā. Diemžēl neviens no iepriekš minētajiem nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Uh, Tādēļ viņi man uzticēja izteikties viņu vārdā. Es uh, sākumā vēlējos teikt, ka ETP grupa visumā atbalsta šo direktīvas priekšlikumu un vēlējos arī pateikties par ieguldītajām pūlēm, jo eh, šis darba lauciņš uh, ir tāds uh, visai grūti aparams. Un Jāsaprot, ka tā tomēr ir pastāvošā realitāte un eh, mums tā ir eh, jālūko, jāuzlūko pietiekam neizplivirot skatienu. Tagad daži specifiski jautājumi, kuriem ETP vēlējās pievērst īpašu uzmanību. Tātad trešais pants par aizdomās turamajiem, par cilvēkiem, kam ir jāpiedāvā informācija. Mēs uzskatām, ka ir ļoti skaidri jānorāda, kura iestāde sniegs šādu veidu informāciju un kā tā tiks piedāvāt vai mutiskā kārtībā vai rakstiskā veidā. Un tāds pats precizējums arī ir jāievieš attiecībā uz sesto pāntu. Tur ir uh, minētas tiesības saņemt informāciju par paredzēto sodu. Un tālāk par trešo pāntu runājot, kas notiek, ja aizdomās turētais ir nepilngadīgs. Vai arī, ja cilvēks nevar saprast to informāciju, kas viņam tiek piedāvāta. Informācija ir jāsaskaņo ar uh, saņēmēju tātad ar lasītāju īpašajām vajadzībām. Astotais pāns. Mēs vēlētos uzzināt vairāk detaļu no komisijas pārstāvis, eh, kādas procedūras būs visatbilstošākās šādā situācijā, ja mēs runājam par informācijas saņemšanu. Vispēcot tiesības neizteikties, tiesības klusēt. Mēs varam piekrist citu kolēģu viedoklim. Šādas tiesības ir jāatrunā tekstā. Tiesības klusēt ir eh, daļa no tiesībām, kas pienāks apsūdzētajiem. Un žēl, ka šāda norāde nav iekļauta priekšlikumā, bet īstenībā tas ir viens no godīgas tiesas pamatprincipiem. Varbūt e, šāda atsauce nav iekļauta tekstā tādēļ, ka dažas dalība valsts tam nepiekrita, bet mēs uzskatām, ka tiesības klusēt e, pienāks katram apsūdzētājam, varbūt, ka šeit varētu kaldināt kaut kādu kompromisu, lai šādu atsaucu tekstā patiešām iekļautu. Būsim ļoti pateicīgi referentei, ja viņa varēs uh, izkristalizēt kādu kompromisu risinājumu šajā kontekstā. Un visbeidzot kurš sniegs informāciju un vai tie cilvēki, kas sniegs informāciju, būs pietiekami labi apmācīti, lai to darītu. Jo pirmā sazināšanās starp uh, apsūdzēto un, piemēram, policijas darbinieku varbūt nevienmēr ir tā patīkamākā pieredze abām pusēm. Uh, un tādēļ ir nepieciešama īpaša profesionāla apmācība šiem cilvēkiem, lai viņi izvairītos no nepatīkamām situācijām. Un, protams, ir jāizvairās arī no aplama sprieduma un e, tiesvedības kļūmēm. Bet ir jābūt arī realistiskiem, e, tas e, prasīs naudu, tam būs nepieciešams finansējums, un arī par to mums ir jāpalauz galvas, jo Tas varētu novest pie pilnīgi tādas izmaksu eksplozijas, lai varētu īstenot visas nepieciešamās procedūras. Tie bija visi jautājumi, ko es uzdodu manu kolēģu vārdā, un es ceru, ka referente ņems to vērā un būšu viņā rāds dzirdīgs ausis. Paldies! Paldies! Būsot jau kungs! Bikstrēms kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es izteikšos kāda cita vārdā. Es pārstāvu Lutfords kundze, kas ir ēna referenta ALDE grupā. Vēlējos sirsnīgi pateikties Zipels kundzei par paveikto darbu. Viņa ļoti cieši sadarbojās ar referentiem, un tas notika tādā veiksmīgā gaisotnē. Lutfordas kundze vēlējās pateikt, ka mēs atbalstam šādu harmonizāciju un vienotas tiesiskuma telpas izveidi, lai varētu veicināt uh, apsūdzēto procesuālo tiesību ievērošanu un tiesības saņemt taisnu tiesu. Mēs uh, īpaši augstu vērtējam otro priekšlikumu ceļa mapē. Tālāk uh, runājot par tūkojumu, tūkošanas direktīvu. Lutforda skundze teica, ka šādas tiesības attiektos arī uz nepilngadīgajiem, pat ja lieta tiks uh, izskatīta administratīvajā tiesībā. Padoma minēja to pašu, bet mēs nevaram vilkt pilnīgas paralēlas uh, starp uh, daudzām situācijām, jo notiek arī tā, uh, Jo varētu būt arī tā, ka, piemēram, cilvēki, kas ir apsūdzēti tādos mazos, mazāk nozīmīgos noziegumos, vēlas saņemt informāciju. Un trešajā pantā ir uh, uzskaitītas tiesības uh, saņemt informāciju, tur ir arī uzskaitīts citas tiesības, piemēram, padome ir norādījusi, ka ir tiesības saņemt tulkojumu, bet ir izņemtas tiesības um, tikt informētam par visām procedūrām un uh, reaģēt tiesā. Uh, Es varu piekrist Zipels kundzes priekšlikumiem, runājot arī par informācijas precizēšanu, par tās informācijas precizēšanu, kuru ir tiesības saņemt apsūdzētajai personai. Bet es neesmu pārliecināta, eh, vai par, būtu jāsniedz par katru cenu informāciju par to, kāds ir paredzamais sots, vai būtu drīzāk ir jāsniedz informācija par apsūdzību, kāda sagaida šo cilvēku. Jūs jau, protams, būsiet eh, pieredzējuši, ka Lutfords kundzei parasti ir eh, tāds ļoti bagātīgs viedoklis, bet no nu, es mēģināšu izteikties pietiekam kodolīgi. Visbeidzot, es vēlējos pavaicāt, eh, kas pamudināja referenti sastādīt 8. 8. panta 3. apakšpunktu par uh, tiesvedības procedūrām, par to, ka dalību valstīm vajadzētu informēt personu tieši tajā brīdī, kad viņi tiek apcietināti, varbūt uh, to vajadzētu. Par to vajadzētu spriest arī dalību valstīm, it sevišķi tad, kad būs Eiropas Savienības harmonizācija šajā jomā. Visbeidzot, tekstā nav nekādas atsauces par informācijas sniegšanu eh, tajās jomās, kas nav iekļautas ceļa kartē. Tāda veida informācija, tagad es runāšu arī pati savā vārdā, tātad uh, ir jāiekļauj uh, tiesības kontaktēties ar radiniekiem, uh, taisības, uh, tiesības samaksāt uh, drošības naudu, tikt atbrīvotam pret drošības naudu un arī tiesības uh, kontaktēties ar juristu. Uh, Eh, es vēlējos to visu tagad jums teikt. Lutfords kundzes vārdā un pats savā vārdā. Paldies, Vikstrēms kundze. Jūs esat padarījusi ļoti labu darbu un jūs pat uh, panācāt to, ka mēs šai zālē jūtam Lutfordas kundzes klātbūtni. Tas ir patiešām iespaidīgi. Paldies. Albrecht kungs, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Zipels kundzei par šo ļoti izdevušos uh, ziņojumu priekšlikumu. Es šeit izsakos nevien zaļo grupas vārdā, bet es esmu strādājis pie atzinuma jūri komitejā. Un atzinums uh, jums tiks piedāvāts janvāra beigās pirms balsojuma jūsu komitejā. Es vēlējos jums pateikties par pacietību. Man ir tikai dažas ļoti konkrētas piezīmes un dažas vispārīgas piezīmes. Es domāju, ka mēs esam vienis prātis par ļoti daudziem aspektiem, kas ir iekļauti komisijas priekšlikumā. Nu, taču no tiem varbūt ir jāpapildina, proti tiesības uh, klusēt. Un varētu arī šeit pieminēt tiesības uh, vērsties konsulātā, saņemt pa palīdzību konsulātā. Uh, Un mēs šeit eh, runājam nevien par informācijas saņemšanu un tiesībām iegūt informāciju. Mēs runājam par ceļa karti, kurā eh, principā ir runāts par procesuālo tiesību harmonizāciju soli pa solītim. Uh, Tas ir izšķirīgi svarīgi, jo pēdējo gadu laikā ir bijuši vairāk pasākumu, vairāk mehānismi. Eh, Eiropas aresta orderis, eh, Eiropas pierādījuma orderis, eh, tā bija daļa no mehānismiem, kas palīdz uzlabot procesuālās tiesības kopumā Eiropas Savienībā un kopumā atvieglo arī mūsu pilsoņu dzīvi, bet uh, bieži vien pilsoņi vienkārši ne, nav informēti par to, kādas ir viņiem elementārās pienākušās tiesības. Un par to ir jārunā pietiekami skaļi, jo mēs arī uh, pievienosimies cilvēktiesību konvencijai, Lisabonas līgumā ir pamatiesību harta, līdz ar to mums ir konkrēta atbildība, mums ir minimālie standarti jāharmonizē vismaz minimālā līmenī un da, padomēji kopīgi ar dalību valstīm vajadzētu saprast, eh, ka šāda vajadzība ir patiešām akūta un ir arī eh, jāmēģina izkristalizēt šī informācijas plūsmu, tātad kāda informācija tieši ir sniedzama cilvēkiem eh, krimināla procesa laikā. Tika pieminēta arī Eiropas cilvēku tiesību tiesa, ir jāņem vērā tās judikatūra, kas ir saistoša visām dalību valstīm un ir jāparūpējas par to, lai tā tiktu ievērota visā Eiropas Savienībā. Šī judikatūra arī ir uh, jāmin tiesībās tikt informētam. Uh, ja mēs runājam par apsūdzētā piekļuvi procesuālajiem dokumentiem, uh, Mēs eh, šeit minējām, zinām, mēs izteicām zināmas bāžas šajā kontekstā, bet, protams, varbūt dažās situācijās no tā nav iespējams atteikties. Un mums ir eh, jāmodina pilsoņos uzticība, lai viņi patiešām būtu pašpaļāvības pilni, ka dalību valstīs eh, būs tāds minimālo tiesību katalogs, ko viņi jebkurā brīdī varēs izmantot. Šajās debatēs varbūt mums nevajadzētu tik daudz runāt par to, eh, ka tā pa galvu, pa kaklu vajadzētu atrast attaisnojumu labākai savstarpējai atzīšanai dalību valstīs. Mums vajadzētu parūpēties par patiesu procesuālo tiesību harmonizāciju, ko mēs tā gabaliņu pa gabaliņam varētu aktualizēt un uzlabot laika gaitā. Uh, Un šajā tiesību vēstulē arī mēs varētu ieviest jaunus elementus, īstenojot savu ceļa karti gabalu pa gabalam. Šeit var iekļaut arī elastības klauzulu, kas nozīmētu to, ka būtu iespējams harmonizēt procesuālās tiesības arī vēlākā laika posmā, ja būs eh, jāņem vērā kādi aktuāli notikumi. Eh, Zipels kundze, es eh, vēlēšu jums pateikties par veikto darbu. Jūrī komiteja arī janvārī aktīvi strādās pie šī dokumenta, bet mums kā Eiropas parlamentam noteikti vajadzētu aktīvi diskutēt par šiem jautājumiem. Tādēļ es uh, vēlētos kolēģiem pateikt, nu varbūt nestriepsim karstu, mēs šeit nerunājam tikai par dažām nedēļām, atvēlēsim darbam pietiekam daudz laika, lai mūsu pozīcija būtu pietiekam saskaņot un visaptveroši ņemsim vērā pilsoņu intereses un domāju, ka parlamentā mēs to nu dienu varam paveikt un arī tagad ar nepacietību gaidu sadarbību ar ēnu referentiem un e, mūsu referentu. Paldies. Thank you, Mrs. Ab Mr. Abert. Mr. Trianta Filītas. Trianta Filītas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju pateikt tikai to, ka arī mēs piekrītam šim priekšlikumam, un mēs piekrītam arī tām laika grafikām, ko piedāvāja Sipels kundze šī jautājuma virzīšanai uz priekšu, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu minimālie tiesiskie standarti visās valstīs. Tādēļ es piekrītu tam, ko Sipels kundze teica, ka mēs varētu aicināt dalību valsts apstiprināt vienoto modeli un piekrītam lielākai daļai grozījumu, ko eh, piedāvā Sīpels kundze. Protams, eh, varētu vēl uzlabot atsevišķas eh, lietas, Bet es domāju, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt grozījumus un arī sagatavot savus grozījumus. Tā kā es vēlreiz pateicos Sipels kundzei un ar nepacietību gaidu, ka mēs varēsim pabeigt darbu pie šīs direktīvas tāpat kā tas bija attiecībā uz direktīvu par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu krimināla procesā. Paldies, Vīlanda kungs lūdzu. Thank you. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie mir das Wort geben. Ich habe mich aus diesem Ausschuss. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es darbojos šajā komitejā kā aizstājējs. Es esmu uh, referents eh, jūri komitejā, bet tagad uh, vēlējos jūs iepazīstināt ar savām atziņām. Es vēlējos pateikt, ka referentes kundze ir darbojusies nu dienu ātri, bet uh, Eh, šis temps varbūt eh, nebija tas ideālākais, jo bija jāsagatavo ar visu tulkojumu, un ja mēs trīs dienās eh, vēlamies visu paveikt, tad paši uh, uzliekam sev uz pleciem pārāk smagu nastu. Otram kārtām mums ir jā, jāapzinās, ko mēs īsti vēlamies sasniegt. Ziņojums būtu bijis visai vienkārši, ja mēs būtu vēlējušies uh, Eh, vienkārši atzīmēt, kas ir spēkā katrā dalību valstī, kādas ir tur pastāvošās procesuālās tiesības, un līdz ar to pilsoņi zinātu, kādas tiesības viņi var baudīt katrā atsevišķajā dalību valstī. Piemēram, kāds uh, vācietis, kas ir apsūdzēts par noziegumu apvienotajā karalistē, mēs viņam pateiktu, klau, mīļais draugs, šajā valstī ir spēkā tādi un tādi likumi, un, piemēram, šeit tev uh, nav tiesības klusēt, bet, ja, piemēram, Anglijas pilsonis būtu apsūdzēts Vācijā, mēs viņam teiktu, šajā valstī tu drīksti klusēt, un uh, katrs tikt informēts par viņam pienākošajām tiesībām. Nu, tā būtu atbildes jautājums, kā harmonizēt procesuālās tiesības. Mums ir jāsaprot, ka ir pienācis īstais brīdis runāt par procesuālajām tiesībām. Bet es domāju, ka mēs esam bijuši pārsteidzīgi, jo mēs jau nerunājam tikai par situācijas atspoguļošanu. Mums vajadzētu nevien kaut ko dzirdēt, bet arī izprast to, ko mēs dzirdam. Un ne jau katram ir jābūt absolvējušam juridisko fakultāti, lai viņš vispār kaut ko saprastu. Jo ir jau cilvēki, kas varbūt nav tik augsti izglītoti, bet eh, viņi uh, ir uh, ieguvuši šo informāciju citā veidā. Varbūt, ka viņi jau ir nonākuši līdz šim saskarē ar tiesību sargājušām iestādēm. Un tad viņi ierodas uz citu valsti un uh, viņi var uh, atkal iegūt informāciju, kas notiek šajā valstī, kādas procesuālās tiesības ir spēkā tur. Un e, tieši šai otrai cilvēku grupai ilgākā termiņā palīdzēs tikai attiecīgo tiesību harmonizācija. Dalību valstīm vajadzētu apzināties, vai tās šeit vēlas runāt par uh, dažādām izņēmumu klauzulām, par uh, uh, elastības klauzulām, vai tās arī to nevēlas darīt. Mums ir gataviem, uh, mums ir jābūt gataviem uz kompromisiem arī citās jomās. Uh, Bet eh, attiecībā, piemēram, uz tiesībām klusēt šeit ir eh, ļoti maz kompromisa iespējas, vai gandrīz eh, tās nepastāv, vai arī cik ātri ir iespējams atbrīvot cilvēku. Jāņem vērā dalību valstīs valdošā tieslietu kultūra, tieslietu tradīcijas. Uh, jo, piemēram, eh, tiek noteikts, eh, ka policija var strādāt vienu dienu, lai varētu cilvēku vest pēc tam tiesas priekšā, nu vai tās ir 24 stundas, vai mēs runājam par uh, darbu no rīta līdz nākamās dienas uh, vakaram, te varbūt šķēršļi, kas pastāv harmonizācijas jo, ceļā, ir tādi visai maziņi, bet runājot par citām tieslietu tradīcijas iezīmēm, tur harmonizācija nebūtu nebūs tik vienkārša. Tālāk, ja mēs runājam, piemēram, par lieciniekiem, ja kāds tiek uzklausīts kā liecinieks desmit reizes, kādas ir viņa tiesības un eh, kur tad ir šī robeža, līdz kurai mēs vispār drīkstam iet, un eh, kad eh, cilvēks, kam izvirzīta apsūdzēta, kļūst arī par apsūdzēto, bet uh, pēkšņi var konstatēt, ka dalību valstīs uh, tiesiskā likumdošana ir sevi uh, izsmēlusi, bet kāds nevēlas, lai viņam tiktu tikai izvirzīta apsūdzība, viņš saka, nē, es tagad vēlos, lai nu, šī apsūdzība tiktu izvirzīta vai arī tā tiktu atsaukta. Cilvēks nevēlas karāties kaut kur starp debesīm un zemi pa pavisam nenoteiktā statusā. Ir jābūt taisnai tiesai, ir jāievēro visi tiesvedības principi, jaņem vērā, ka pasauli mainās ļoti ātri, digitālā pasaule uh, iet ar septiņūģu zābakiem, un es nevaru pieļaut šeit tādu dīkstāvi un regresu. Uh, ja kāds, eh, ja kāds ir atzīts par nevainīgu, tad viņš arī vēlas, lai viņa reputācija būtu tīra, nestoties uz to, ja viņam kādreiz ir tikus izvirzīta apsūdzība, un viņš nevēlas staigāt arī turpmāk ar aptraipīt reputāciju. Tā tad eh, ir jāparūpējas arī par pierādījumu smagumu, un kad Eh, advokātam ir jāsniedz informācija apsaudzētājiem, ka rītdien notiks pratināšana. Tā ir vesela jautājuma gūzma. Un mēs te tagad tādā milzu galopā vienkārši lēkšējām uz priekšu, eh, izlaižot no sava redzes loka ļoti būtisks jautājums. Tādēļ man šis tēmps patiešām nav pieņemams. Es vēlējos pateikt, es lūdzu Albrehta kungam mani informēt par to, kas notiek. Un ja mēs tā turpināsim lēkšot uz priekšu, beigās mēs paklupsim par detaļām, tad, kad vajadzēs balsot plenāru sēdē. Izskaudīsim šīs kļūmes un parūpēsimies par to, lai mēs beigās neatdurtos kā pret sienu pēdējā brīdī plenārsēdē. Paldies! Nav. Paldies! Tagad vērsīsimies pie referenta. Vai ir vēl kādi komentāri? Sipels kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgs paldies arī pēdējiem runātājiem, un es tagad jums varu pateikt dažas lietas. Pirmām kārtām es jums varu piekrist, harmonizācija ir nepieciešama akūti, un tā ir nepieciešama daudzās jomās. Es tā arī uzskatu, ka daudzi ir. Uh, noguruši no Eiropas eh, ne jau tādēļ, ka būtu pārāk daudz Eiropas, bet tādēļ, ka būtu pārāk maz Eiropas, un viņi vēlas pieredzēt harmonizāciju. Ir ļoti skumji, ka mēs nevaram runāt par visām procesuālajām tiesībām kopā, bet mēs par šo tiesību vēstuli runājam tikai tagad, kad jau esam apsprieduši citus tiesību aspektus. Ar šo direktīvu mēs tikai pasakam, ka apsūdzētie tiek informēti, bet pastāvošās tiesības netiek harmonizētas. Ja es norādu uz konkrētajām tiesībām tiesību vēstulē, Piemēram, eh, tev ir tiesības tikt informētam par to, ka tu drīksti izmantot advokāta pakalpojumus, bet jo, tas nenozīmē, ka tieks harmonizēta tiesvedība dalība valsts līmenī, kad es drīkstu konsultēties ar advokātu, cik ilgi un tā tālāk. Vienīgais, kas tiek noteikts šajā direktīvā, ir tiesības uz informāciju. Vispārējais dalība valstīs var būt atšķirīgi. Un tieši tas ir klupšanas akmens. Es jau pašā sākumā teicu, būtu bija, mēs gūtu panā, vairāk panākumu, ja mēs par visām procesuālajām tiesībām diskutētu uzreiz kopā. Diemžēl komisija tam nepiekrita un tagad uh, mēs. Uh, Vedām sarunas saskaņā ar to procedūru, ko mums piedāvāja dalību valstis. Uh, Tālāk, eh, runājot par atsevišķiem punktiem, Busotila kungs pamatoti norādījusi to, ka tiesības klusēt ir eh, pa, papildinātas. Dalība valsts to ir darījušas, un iepriekšējā direktīvā bija tāda disproporcija starp tām tiesībām, kas ir minētas direktīvā, un starp tām tiesībām, kas ir iekļautas trešajā pantā. Tādēļ visas tās tiesības, kas ir minētas direktīvā, mēs esam iekļāvuši arī trešajā pantā, lai šeit nerastos nekādi baltie plankumi. Tālāk, kā es cilvēkam izskaidroju, uh, cilvēkam viņa tiesības, ja viņam, piemēram, ir uh, kāds garīgas problēmas vai ja viņš nemāk lasīt, tādēļ personāla apmācība šeit ir izšķirīgi svarīga. Eh, kurā brīdī apsūdzētajam ir jāpiedāvā šī tiesība vēstule. Tā ir jāpiedāvā pēc iespējas ātrāk, nevis tikai tad, kad cilvēks ir ticis apcietināts. Varbūt, ka eh, runājot par eh, iestādi, kas sniedz informāciju šo jautājumu, es domāju, labāk varētu precizēt komisiju un padome. Vikstrēmas kundze runāja arī par uh, Eh, lingvistisko aspektu un direktīvas projektā jau ir izteikti konkrēti piedāvājumi, gan runājot eh, par eh, vārdiem case un charge, kas dalību valstīs tiek izmantot atšķirīgi. Mēs piedāvājām atrast savādākas definīcijas, kas iekļautu plašāku jēdziena spektru. Ja mēs runājam par mazajiem noziegumiem, es zinu vairākas uh, tieslietu sistēmas, uh, kur tā nav nekāda problēma. Proti, ja cilvēks ir notiesāts par tādu maznozīmīgāku noziegumu, ka arī tādā situācijā viņam tiek izklāstīts viss tiesības un sniegt nepieciešamā informācija. Pieskaroties harmonizācijai, manuprāt, mums ir jā vienojas ar komisiju vai uzskaitot šīs tiesības, piemēram, ja mēs sakām, ka uzskaitot šīs tiesības, mēs automātiski nerunājam par harmonizāciju, jo ja mēs cilvēkam pasakam, ka viņam ir tiesības saņemt informāciju, tas automātiski netiek harmonizēts visās dalību valstīs. Vai mēs pēc tam vēl papildināsim šo tiesību vēstuli, vai arī tiesības sazināties ar tuviniekiem mēs jau tagad varam iekļaut tiesību vēstulē ja pat neskatoties uz to, ka dalību valstīs eh, interpretācija ir ļoti atšķirīga. Protams, es ceru, ka. Uh, kuru katru brīdi es eh, saņemšu tādus precizējošākus norādījumus no komisijas un padomas. Paldies, tas bija pats būtiskākais. Thank you. Un herzlichen Dank für die. Un sirsnīgs paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Thank you for. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par jūsu komentāriem. Man liekas, ka mēs tuvojamies sēdes nobeigumam. Izskatās, ka beidzot beigsim laikā. Sipels kundze, jūs vēl ko gribējāt teikt? Es piemirsu. Pašā sākumā mūsu priekšsēdētājs teica, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 12. janvārim. Mēs šeit runājam tikai par informācijas sniegšanu, diemžēl nerunājam par harmonizāciju. Uh, Tādēļ es patiešām mēģināšu jau eh, janvāra beigās eh, piedāvāt nākamo teksta versiju, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu eh, sazināties ar padomi un komisiju. Paldies! Busutil. Busutilkungs. Es negribētu izjaukt laika grafiku, bet vai tie div, tas 12. janvāris nav pārāk tūls laiks, jo tas ir uzreiz pēc brīvdienām, bet Sipels kundze saka, ka Romziņojuma gadījumā mums ir 10. janvārs. Šeit jūs pieminējāt 12. janvāru, Busatilkungs saka. Man liekas, ka tas varētu radīt problēmas. Es jau gan negribu šeit eh, referentē izjaukt eh, darba kārtību, bet nu, tāds bija mans komentārs. Priekšsēdētājs jautā, vai referenta būtu gatava apspriest izmaiņas laika grafikā, vai jūs varbūt pieļautu iespēju, ka varētu pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu? Es uzskatu, ka tie, kas strādā pie šī ziņojuma, jau ir pietiekami daudz strādājuši, un es nedomāju, ka tagad uh, visi uz trim nedēļām dosies atvaļinājumā. Man patiešām būtu ļoti svarīgi, lai mēs ievērotu paredzēto grafiku. Paldies! Well, okay. Priekšsēdētājs saka, nu tad labi. Tātad mēs iesniegsim grozījumus līdz 12. janvārim 12. dienā. Kā jau teicu iepriekš, mēs tojamies sēdes beigām. Vēl tikai pēdējā lieta, jo dažus no jautājumiem darba kārtībā mēs pārcēlām uz nākošo sēdi. Tad zem punkta citi jautājumi. Referenti, kas mums ir jāieceļ. Es šeit izlasīšu tā, lai jūs zinātu kādi lēmumi ir pieņemti koordinātoru sanāksmēs. Pirmkārt, novērtēšanas mehānisma izveidošana, lai novērtētu Schengen akī, šeit Karlos Kaļļo būs referents, pilna piemērošana Schengen akī nosacījumiem Bulgārijā un Rumānijā, atkal Karlos Kaļļo referents, pašiniciatīvas ziņojums par datu aizsardzību, referents Aksels Boss, Ceturtais - uzbrukumi informācijas sistēmām. Referente Monika Holmajere. Piektais - ceļošanas dokumentu saraksts, kas sniedz īpašniekam tiesības ceļot pāri ārējām robežām ar vīzu un attiecīgā mehānisma izveide. Taņas, referents Taņa Fadžon. Sestais eksplozīvo materiālu mārketings un izmantošana. Referents Jans Mulders. Septītais ziņojums par pamattiesību situāciju Eiropas Savienībā. Šeit referenta būs Monika Flašikola Beņova. Atzinumi. Pirmkārt, migrācijas plūsma saistīta ar nestabilitāti, referente Elēna Flotra. Otkārt, strādājošo mobilitātes veicināšana Eiropas Savienībā, sagatavos Vilija Blinkevičūte, treškārt, vienotais tirgus Eiropiešiem, Vanda Kampa kungs, ceturtkārt, aviācijas drošība, īpaši pievēršoties skeneriem, dokumentu sagatavos Judīte Sargentīnī, un visbeidzot, Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūra, Šeit strādās Aleksandrs Alvaro kungs. Nākošā sanāksme mums būs 10. janvārī Briselē. Ja nav iebildumu, par to tad mēs varētu arī vienoties. Liels paldies visiem un tiksimies Strasbūrā!